tirgu ir sarežģīti iegūt finansējumu, jo līdzekļu turētāji dod priekšroku speku, spekulatīvām investīcijām. Mēs vēlamies uh, mazināt spekulācijas un ieguldīt attīstībā. Lielas paldies! gribēju piebilst vienu koment, privātu komentāru. Es esmu ļoti lepns par to, kā jūs eh, vadījāt šo diskusiju. Plenāra sesijā, zinot, eh, ko pašlaik nākas piedzīvot Spānijai un eh, daudzām citām valstīm. Balsošana notiek rītdien pusdienlaikām. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par ES stratēģiju Donavas reģionam. Kominā, komisārs Šefkovičs ir ieradies, un es došu viņam vārdu komisijas paziņojumu. Jums vārds, Lūdzu. Komisārs runā bez mikrofona. Now it works. By, by that... Es <clears throat> teicu, ka Donavas stratēģija ir ļoti svarīga Eiropas Savienībā, ietverot 14 valstis, 8 dalībvalstis un 6 citas valsts. 100 miljonu iedzīvotāji dzīvo Donavas krastos, un ar šiem cipariem mēs esam pārliecināti, ka ir tiešām liela savstarpēja atkarība starp šīm valstīm dēļ Donavas un. Uh, ir iespējams gūt kopēju labumu no labākas koordinācijas un darbības saskaņošanas. Mēs arī saprotam, ka varētu uzlabot konkurētspēju, ja rīkojās kopīgi, tīpaši tādās jomās kā MVU atbalsts, nodarbinātība, izglītība un drošība. Mēs saprotam ļoti labi, ka Donavas reģions ir bijis karstais punkts arī sakarā ar divām paplašināšanās kārtām Un tagad mēs cenšamies kontaktēt arī ar mūsu potenciālām kandidātu valstīm Rietumu Balkānu reģionā. Komunikā, paziņojums par Donavas stratēģiju tika <clears throat> izstrādāts 2011. gada aprīlī, komisija nāca to klajā tad. Un mums ir četri pilāri, viena no Donavas reģionu, tad vide, cilvēku labklājības vairošana, un cik tālu mēs esam nonākuši gada laikā īstenojot stratēģiju. Komisija šobrīd raksta pirmo ziņojumu, kas būs pieņemts 13. gada sākumā. Jau tagad gribētu izteikt arī tādu starpmosmu izvērtējumu. Kolēģis Hāna kungs ir ceļojis pa šī reģiona valstīm. Uh, un ir apmeklējis arī vairākus pasākums, ko mēs esam izvērsuši pateicoties Donavas stratēģijai. Un mūsu strateģiskie ierosinājumi ir radījuši dinamisku izaugsmi. Notiek sadarbība dažādos līmeņos, gan politiskā līmeņī, līmenī, gan arī starp uzņēmumiem, arī zinātniski pētnieciskā sadarbība notiek. Mēs uh, konstatējam, ka valstis kopā cenšas meklēt risinājumus saviem kopīgiem izaicinājumiem, un mēs arī redzam, ka stratēģija varētu kļūt par ilgtermiņa sadarbības platformu. Nākotnes ziņā ļoti svarīgi domāt par to, kā mēs varētu saskaņot nacionālās un Eiropas Savienības politikas. Šeit Kā piemērs ir kopīgais eh, transporta ministru darbs pie Donavas ūdensceļu uzturēšanas pasākumiem. Tur ir ļoti konkrēti pasākumi un rīcības, kas palīdzēs uzlabot situāciju ap Donavas eh, krastiem. Eiropas Savienība arī domā par to, kā atjaunot Donavas floti, kā padarīt to modernāku un vidē draudzīgāku arī mm, mēs esam mm, izveidojuši pētniecības fondu, kas palīdz eh, zinātniekiem ir darbs pie datiem, kas nāk no Daunavas reģiona, tas, lai labāk atbalstītu zinātniekus, un šie dati pārsvarā attiecas uz vidas situāciju. Šāda veida sadarbība ir kļūst par prioritāru valstīs, kas atrod šajā reģionā, bet pats galven, pats svarīgākais kādā veidā mēs varētu veicināt turismu Donavas reģionā. Tie bija tikai daži piemēri. Vakar Hānekungs atvēra jaunu tiltu starp Bulgāriju un Rumāniju, un jāatzīmē, ka tas ir tikai, tikai otrā iespēja šķērsot robežu, kuras garums ir vairāk par 600 km. Arī nākotnē mēs ceram redzēt vairāk transnacionālos projektus, jau šobrīd tiek pētīti vairāk kā 50 projekti, un šie projekti piedar pie Donavas reģiona kategorijas projektiem, un mēs pētam un gaidīsim arī rezultātu. Finansēšanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir jāatrisina, lai nodrošinātu tālākos panākumus. Stratēģija attiecas uz dažādām komisijas politikām, un mēs cenšamies uh, izveidot mm, tādu tā kā makro reģiona ideju mūsu stratēģijā, partnerības projektos, mm, kopīgos mm, programmu pasākumos. Mēs zinām, ka finansējums arī būs nepieciešams šiem ļoti svarīgajiem Donavas reģionu projektiem. Vēl gribētu jums atgādināt, ka padome un parlaments lūdza, lai komisija izvērtē makro reģionālo uh, stratēģiju, koncepciju līdz 2013. gada vidu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs brīdis šobrīd izvērtēt, cik nozīmīga ir šī koncepcija. Un visbeidzot, es gribētu pateikties parlamentam par ārkārtīgi svarīgo izšķirošo darbu, tehnisko atbalstu, stratēģiju izstrādē. Mēs esam jums ļoti pateicīgi gan projekta saņēmēji, gan arī komisija. Paldies, komisārkungs! Un tagad būs runātāji, kas pārstāv parlamenta politiskās grupas. Matuls kungs, kas pārstāv ta Eiropas tautas partijas grupu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāru kungs. Krīzes evolūcija ir apliecinājusi, ka iekšējais tirgus padara mūs stiprākus, jau ir izolēts vai fragmentēts tirgus, tad tas nav tik spēcīgs pret izaicinājumiem. Tāpēc mums ir vajadzīga lielāka vienotība, lielāka integrētība. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas e, pagājušajā nedēļā. Bukarestē Barozo kungs jau runāja par progresu un teica, ka progress nav pilnīgs kohēzijas atbalstītāji draugi e, dažādi budžetu, ar iniciatīvas bet ir spendīgi atbalstītāji, visi piekrīt, ka stratēģija Donavas reģionam ir ārkārtīgi svarīga. Tā piedāvā platformu, uz kuras er, Donavas reģions var veiksmīgi attīstīties. Šeit ir ļoti svarīgi pasākumi. Pasākumi arī ļauj mums pārbaudīt Eiropas politiku. Uh, cilvēki, kas dzīvo uz vietām un arī pieties pašvaldības var strādāt ar mūsu idejām. Donavas reģions ir ceļš, par kur tiek preces pārvestas uz Eiropu, ir saikne ar trešajām valstīm. Donavas reģions atbalsta šo stratēģiju. Un turklāt šī stratēģija rada vēl papildu darba vietas un vēl ir iespējams arī gūt labumu sociokulturālā joma, ir iespējams pat radīt tādu kā logotipu Donavas reģionam piedarošu. Hāna kungs, tad, kad viņš apmeklē būvlaukumu, kur tik būvēt šis tilts, viņš teica, ka vajadzētu būvēt vairākus tilktus um, šajā 600 km garajā robežu posmā, bet, lai stratēģija būtu veiksmīga, mums ir jālikvidē visi šķēršļi, kas ir šajā stratēģijā pārobežu sakarā. Komisijas pozīcija ir skaidra ka nebūs papildu fondu finansējumu, nebūs kaut kādas jaunas uh, administratīvās struktūras, uh, bet varbūt atsevišķus komisijas idejas varētu pārvērtēt, ja tās nesīs pozitīvu rezultātu. Un vai komisija domā par tiešiem kādiem pasākumiem vai, un kā tik galā ar pārobežu bloķēšanas gadījumiem? Tālāk, Tabadžī kungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu atzīmēt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka Šefčoviča kungs runāja šovakar parlamentā stāstīja par Donavas reģiona stratēģiju. Prezidentūra domā par Donavas stratēģijas jautājumiem, arī iepriekšējais prezidents to darīja, un sadarbība šajā reģionā ir tiešām vajadzīga. Tas ir ļoti labi, ka beidzot mums ir šāda stratēģija, kas ļauj attīstīt ciešāk sadarbības starp Donavas reģionu valstīm, gan preču pārvedāšana, turismas, gan transports ir joms, ko var attīstīt, un turklāt mums jānodrošina Donavas navigācija navigācijas iespēja attiecīgām valstīm, arī Ungārijai vajadzētu par to domāt, bet uh, Rumānija, Slovākija, Ungārija arī viss dalība valsts, kas atrodas Donavas krastos, visām valstīm ir jāizdara tā, lai Donavas ūdensceļš tiktu pienācīgi izmantots. Mums ir daudz potenciāla, kas nav pilnībā izmantots, un ļoti labi, ka mums ir KLP reforma, tagad otrais pīlārs, lauku attīstības ideja, un ļoti labi, ka būs jauns finansējums pieejams, un tas ir ļoti svarīgi valstīm, kas atrodas ap šo reģionu. Paldies, Tavadžai kungs, un es aizmirsu pateikt, ka viņš runāja. Uh, Eiropas parlamenta progresīvo sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Un tagad es gribēju atgādināt, ka Terere kungs runās Alde grupas vārdā. Liels paldies, priekšsādātāji, paldies, eh, Levandauska kungs. Es pārstāvu 60 eh, deputātu tīklu, un tāpēc es pirmais eh, pārakstīju šo saistošo lūgumu, ka darba kārtībā tiek iekļauta, Dona, iekļauta Donavas tēma tilts starp Rumāniju un Bulgāriju ir jāskata starptautiskās sadarbības uh, kontekstā, tomēr attīstība šeit notiek gliemežu tempos. Pilsētu mēri no Bulgārijas ziņo, ka viņi būdarbi ir bijuši jāsaskaņo septiņās ministrijās Sofijā un arī citas Donavas valstis. Uh, ziņo, ka Donavas jautājums to galvaspilsētās ir margināls, tas netiek izvirzīts uzmanības centrā, tāpēc es aicinātu komisāru raudzīties, lai pasākumi kļūtu kontrē, konkrētāki. Nākamajā daudzgad finanšu schēmā ir jāpiešķir līdzekļi Donavas stratēģijai un nākotnē ir nepieciešama atsevišķa budžeta kategorija ir jāraugās, lai tiktu veidotas administratīvās struktūras, kas varētu atbalstīt šo procesu, varētu atbalstīt mazos un vidējos uzņēmums eh, apmaiņu ar tehnoloģijām, bet ir nepieciešams arī runāt ar pilsoņiem, un tam ir jāsniedz konkrēts atbalsts, citādi šīm pilsoņu kustībām nav nekāda atbalsta. Es rakstīju Levandovska kungam un aicināju izveidot uh, Donavas eh, jaunatnes kustību, un tāpēc eh, lūdzu tā arī finanšu palīdzību. Daudz jauni cilvēki labprāt tiktos, tomēr viņiem netiek apmaksātas dzelzceļa biļetes, lai viņi varētu šādu tikšanos nokļūt. Protams, arī parlaments šeit varētu uzņemties lielāku lomu. Es ceru, ka parlaments uzņemsies vadošo lomu un uzaicinās uh, arī citus nacionālos un reģionālos parlamentus padarīt Donavas uh, stratēģiju par konkrētu. Uh, punktu. Paldies, Tārēra kungs, un tālāk došu vārdu uz divām minūtēm Lauhbīleres kundzei. Liels paldies priekšsādātāji, godāto komisāru Šefčoviču. Cienījamie kolēģi, ir ārkārtīgi jauki, ka šodien mēs no komisijas dzirdam paziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas stratēģija Donavas reģionam. Mums kā deputātiem nevienmēr ir viegli piekļūt atbilstošai un aktuālai informācijai, un vēl svarīgāk tas ir civilajai sabiedrībai. Turklāt būtu vēlams, lai visās valstīs, kas izvietots gar Donavas krastu, civilā pilsoniskā sabiedrība iesaistītos šajā jautājumā un piedalītos stratēģijas veidošanā, bet kā gan viņi to var izdarīt, ja viņi nav pienācīgi un ap informēti par stratēģijas īstenošanas statusu. Tāpēc es aicinātu kopā ar Donavas reģiona valstīm uzsākt konkrētas iniciatīvas, lai mēs eh, no jums regulāri saņemtu atbilstošu un aktuālu informāciju par stratēģijas īstenošanas gaidu. Es kopā ar zaļo frakcijas pārstāvjiem 2011. gada jūlijā nosūtīju jums vēstuli, kurā tika runāts par Donavas kuģojamību. Uh, un īpaši par to, ka uh, tiek aizbūvēta Donava Bavārijā starp e, Filskofu un Baidingu. Šī ir, šis ir īpaši aizsargājums reģions, kur dzīvo daudz e, aizsargātu sugu, un uh, dabas pamatne tur tiek pilnībā iznīcināta. Arī transporta ceļu izbūve tur ir pilnīgi bezjēdzīga. Saņēmu 2011. gada eh, septembrī atbildi, bet komisārs nebija sniedzis atbildi uz visiem jautājumiem, it īpaši uz jautājumu, kādi pasākumi tiek uh, veikti, lai palielinātu uh, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas eh, struktūrās caurskatāmību un nodrošinātu ekspertu grupu iesaistīšanos. Jūs zināt, ka pilsoniskā sabiedrība tur cīnās par to, lai Donavas plūdums būtu brīvs, un tāpēc ir ārkārtīgi interesanti uzzināt, kādi, kādu interešu pārstāvi varētu izdarīt ietekmi uz ekspertiem. Liels paldies, Lokbīleres kundze! Un tagad uh, eh, goe grupas vārdā došu vārdu vārtu Angolāki kungam. Paldies, priekšsādātāji! Stratēģija Donavas makro reģionā nav nekā kopīga ar eh, izglītību, mājokļiem, infrastruktūru, ūdens resursu izmantošanu un tam līdzīgi. Te neiet runa par lauku attīstību vai rūpniecības eh, attīstību, bet gan par uh, kapitālisma tirgus padziļināšanu, kā arī par restruktūrizāciju, kas ir uh, um, novedusi pie māsu bezdarba un bankrota. Saistot to ar Eiropas stratēģiju 2020. gadam, rodas jautājums, kāpēc uh, šie svarīgie resursi tiek iznīcināti. Uh, kohēzijas finansējumu novēršot Eiropas uh, infrastruktūras savienošanas projektam, kas uh, galvenokārt nodrošina peļņu tikai Eiropas uzņēmumiem globālajā tirgū. Kāpēc uh, viņu tiesības tiek pretstatītas pilsoņu tiesībām? Tas novedīs pie vēl zemākiem izaugsmes teiksmiem, uh, tempiem, un uh, tas nenāks par labu nevienam. Lielas paldies, un tagad. Noslēgumā došu vārdu Štatlera kungam pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā priekšsādātāja komisāris. No sākuma gribēju norādīt, ka es stratēģiju Donavas eh, reģionam balstās uz Austrālijas un Rumānijas iniciatīvu un Austrija, balstoties uz eh, vēstures pieredzi, tur daudz ko var mm, ieguldīt. No paziņojuma dokumenta šķiet, ka jūs minējāt kā eh, problēmu transporta un eh, aviosatiksmes infrastruktūru. Vai tiešām tā ir lielākā problēma? Es eh, paraugos, kā tas saistās ar piedāvāto ES politiku, un šeit redzu pieminētu tikai Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Manuprāt, šī būtu ideāla programma Eiropas infrastruktūras savienošanas projektam. Un šī programma Connecting Europe liek īpašu vērību uz transporta un avio satiksmes infrastruktūras izveidošanu, un tam ir pieejama arī attiecīgi līdzekļi. Es domāju, ka tos būtu izmanto, iespējams izmantot saprātīgi arī šajā reģionā, un tas nākt par labu visam e reģionam un Eiropas Savienībai kopumā. Paldies, kolēģi! Mēs esam noslēguši ar sarakstu ar tiem runātājiem, kas runā grupu vārdā, un tagad dosim vārdu deputātiem individuāliem komentāriem. Vispirms došu vārdu Marijai Gabrielai. Marijam Gabrielai. Mēs Marijai Gabrielai, un mēs gribējām viņu apsveikt uh, vārda dienā. Un uh, par to, ka viņa ir kļuvusi par māti, un uh, liels paldies saistībā ar šo priecīgo notikumu. Paldies priekšsādātāji, kolēģi un komisāri. Jā, patiešām tilts kalafatā ir pabeigts, un visi klātesošie kas šeit uh, runāja par Donavas stratēģiju, teica, ka tas uh, ļaus panākt labāku dzīvi Eiropas pilsoņiem. Ir jāapzinās, ko līdz šim mēs esam izdarījuši, kādi ir izaicinājumi un ko mēs uh, sagaidām no nākotnes. Vispirms es gribēju jums atgādināt, ka miljoniem Eiropas pilsoņu gaida, kad šī stratēģija nesīs augļus. Tā tas ir Bulgārijā. Un ik mēnesi mēs Bulgārijā tiekamies ar uh, reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un uh, domājam par to, kā sasniegt šīs stratēģijas mērķus. Domājam arī par to, ko cilvēki gaida. Viņi gaida ceļus, ostas, tīru ūdeni, turismu, jaunatnes centrus, MVU attīstību un tam līdzīgi. Bet kas mums ir vajadzīgs? Ir nepieciešama politiskā grība, lai uh, izpildītu šīs stratēģijas mērķus. Eiropa komisāri jūs atbalsta. Otrakārt, ir nepieciešama skaidra noteikuma, skaidra definēta atbildība un skaidra īstenošana, kā arī vienkāršas procedūras. Tās visas ir svarīgas lietas. Vispirms gribēju pievērst jūsu uzmanību jauniešu iesaistē šīs stratēģijas īstenošanā. Uh, Viņi ir visradošākā iedzīvotāja daļa, viņi ir visnovatoriskākie, un viņi varētu palīdzēt stratēģijai sasniegt tās mērķus. Otrakārt, ir nepieciešamas stratēģiskas investīcijas. Mēs uh, tikko balsojām par daudzgadu finanšu schēmu, bet uz ko tad mēs varam paļauties, komisāra kungs? Tikai tad, ja mums ir adekvāti resursi, saskaņotas darbības un uh, Eh, nepieciešamās investīcijas, tad mēs varam par šo trīs nē stratēģiju pārvērst par trīs jā stratēģiju. Jā jaunai enerģijai, jā labākām investīcijām, jā labākai Donavas reģiona iedzīvotāju nākotnē. Lielas paldies, Mārija, un tagad došu vārdu Dančīlas kundzei uz vienu minūti. Timilor ani, iar faptul că o parte însemnată din țările prin care... Paldies. Es gribētu atzīmēt, ka es eh, atbalstu šo stratēģiju un ļoti svarīgi, ka šeit ir izceltas kooperācijas princips Donovas reģionā. Un šie instrumenti stratēģijā, es ceru, ir pietiekami, lai nodrošinātu labu sadarbības ar vietējām un, un reģionālām pašvaldībām visā reģionā, un tas viss, lai panāktu stratēģijas mērķus. Ir nepieciešama pastāvīga apmaiņa, ir nepieciešams mainīties ar um, zinātniskiem datiem, arī piesārņošanas jomā, ir nepieciešama arī politika, kas ļautu parobežu kontekstā pareizi vadīt šīs dažādās situācijas, ir tīpaši dabas katastrofu un piesārņošanas gadījumu ziņā, lai viss reģions varētu iegūt kopīgos mērķus un arī, lai saņemtu kopīgu adekvātu finansējumu. Paldies, kolēģi! Un tagad uz eh, pusotru minūtu došu vārdu Jēglis kundzē. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Donava stratēģija ir svarīgs projekts, eh, kur Eiropas Savienība reaģē balstoties uz iedzīvotāju reģioniem. Un tieši pateicoties viņu entuziasmam, uh, Eh, tika izveidots šis ārkārtīgi aktīvais reģions. Veidojot uh, stratēģiju, uh, tika ļoti labi īstenota augšupvērsta pieeja. Eiropas Savienība šeit bija dzinējspēks. Uh, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs arī turpmāk atbalstītu iedzīvotāju entuziasmu. Donavas stratēģija nedrīkst pazust, uh, tikt nostumta kādā apvilgnē, bet uh, jātiek, izmantā, jātiek izmantotā jaunu projektu īstenošanai, cilvēku dzīves uzlabošanai. Tāpēc komisāris ļoti augstu vērtēju uz paziņojumu. Stratēģijas deklarētais mērķis ir radīt izaugsmi un labklājību Donavas krastos, veidojot tīklus, uzlabojot infrastruktūru un intensīvi apmainoties ar uh, pieredzi un zināšanām. Tikai tā var izveidot ilgspējīgu un veiksmīgu nākotni. Šeit ļoti svarīga loma ir izglītībai, kā arī sadarbībai ekonomiski tehniskos projektos, izglītības uh, projektos un tam līdzīgi, no kuriem gūs labumu visi Donavas reģiona iedzīvotāji. Vienlaikus eh, Eiropas eh, Savienība ir izstrādājusi, mm, tai būtu jāpadziļina bakalaura un maģistra programmu harmonizāciju Donavas reģionā. Arī pēc 2013. gada es vēlētos, lai Donavas stratēģija un tās infrastruktūras savienošana būtu skatīta visos politiskajos instrumentos, un tā ir daļa no Eiropas Savienības nākotnes. Paldies, kolēģi! Un uh, pēdējais runātājs šajā diskusijā ir Ertuga kungs. Liels paldies kol priekšsādātāji, godātais komisāra kolēģi! Eiropas uh, līmeņa risinājumu nozīmība nekur nav labāk redzama kā Eiropas upēs, jo tās taču savieno Eiropas valstis. Uh, Negatīvais piemērs ir eh, katastrofa pirms diviem gadiem, kad, kad no kādā Ungārijas pilsētā, no kādas Ungārijas fabrikas Donavā ieplūda sarkanie dubļi. Protams, ka ir svarīgi arī re, reģionālā transporta attīstība, un es kā eh, speciālists uzskatu iekšzemes ūdens ceļu navigāciju par ļoti veiksmīgu, jo uh, Vien, vienlaikus ir jāsamazina arī emisijas mērķi, un paplašināšana taču nevar ilgt mūžīgi. Ir eh, priekšplānā jāizvirza efektivitāte un ilgtspēja. Šodien tika uzsvērts, ka pašlaik ka viens no pēdējiem brīvi plūstošiem Donavas posmiem tiek apbūvēts, un, manuprāt, tas ir negatīvs piemērs. Bavārijas vīdes ministrijas um, vadītājs uh, to, paldies Dievam, ir atzinis, un tagad viņam ir jāpārliecina prezidents un premjerministrs par to, ka investīcijas tālākā izpētē ir nevajadzīgas. 16,5 miljoni eiro Eiropas komisija ir ieguldījuši šajā pasākumā, un diemžēl tā ir vējā izšķiesta nauda tā labāk būtu bijis eh, to ieguldīt, piemēram, Toirer kunga piedāvātajā Donavas jaunatnes programmā un tās attīstībā. Paldies, kolēģi! La, la señora Lochbiller eh, veo que le pide a usted una tarjeta azul, señor. Es eh, redzu, ka Lohbīleres kundze ir um, uzdevusi zilās kārtas jautājumu. Vai jūs atbildētu uz šo jautājumu? Ja tā, tad jums ir uh, 30 sekundes. Kā jau teikts, ir nepieciešams izveidot labākus uh, transporta savienojumus uh, iekšējiem ūdens ceļiem. Vienlaikus jūs minat arī vīdes aizsardzību, bet uh, kā tad jūs to vērtējat uh, Donava stratēģijas uh, iz, iz, izveids uh, ietveros? Paldies, uh, kolēģa Lohbīleres kundze. Patiešām Donavas. Uh, reģiona stratēģijā ir zināmas pretrunas. No vienas puses uh, nodrošināt labāku vides aizsardzību, bet no otras puses atbalstīt to eh, interešu grupu mērķus, kas Donavu iznīcina. Un tāpēc gribēju sacīt, ka nevar runāt par to, ka par katru cenu ir jāpanāk mobilitāte. Kuģiem, kas uh, tur brauc, ir jāpielāgojas upei un nevis otrādāk. Ja mēs uh, nostādam šos divus mērķus uh, līdzvērtīgā līmenī, es varu iedomāties, ka mēs labi sasniedzam savus mērķus, bet ekoloģija ir tikpat svarīga kā ekonomiskais komponents. Liels paldies, kolēģi Ertug, par uh, atbildi. Jūs atbildējāt uz zilās kārtas jautājumu, un līdz ar to mēs esam noslēguši šo diskusiju kārtu. Tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru, un vispirms došas. Mm, Vispirms eh, lūkšu kolēģi Vidal Kvadras pārņemt priekšsādātāju uzdevumu, pienākumus, un eh, domāju, ka kolēģiem tas patiks, jo viņš ir daudz elastīgāks attiecībā uz atvēlētā runas laika pārsniegšanu. Es redzu, ka daudzi cilvēki ir lūguši iespēju izteikties. Un es eh, ceru, ka tas ir saistīts ar Donavas garumu, jo tā patiešām ir ārkārtīgi gara upe. Domāju, ka tas ir saistīts, un daudzi cilvēki jau principa pēc ir ļoti interesēti par šo ļoti svarīgo jautājumu izteikties. Bien, vamos a pasar entonces al turno de Cachiay. Tiene la palabra por un minuto. Labi, cienījamie kolēģi, saka Vidals Kvadrasa kungs, tātad sākam brīvā mikrofona procedūru. Jā, pirmais runātājs, paldies. Jāsaka, ka Dono stratēģija ir izgājusi cauri uh, lielām pārmaiņām un uh, projekta realizācija ir uh, labāk savienojas dažādas valstis, kas atrodas Donavas ceļā un labāk uh, satiksmi ir ar Melno jūru, tas uzlabo konkurētspēju, ekonomisko situāciju, vidas situāciju. Protams, ka daudz kas vēl ir jādara. Protams, ka mums šie te savienojuma punkti, savienojuma mezgli ir jāuzlabo, jāveido labāk infrastruktūra, jāpiesaist finanses, uh, lai nodrošinātu to, ka arī enerģija ir pieejama pieejama lētāk un drošāk, ir jāizvairās no riskiem, un šai sakrā ir vajadzīga stingra sadarbība. Donava tiešām ir ļoti gara upe un aizņem lielu Eiropas Savienības daļu, tīri geogrāfiski. Šeit ir ļoti liels izaugsmas mm, eh, potenciāls, un tas, protams, ir svarīgi uzņēmēji darbībai, tā kā šis reģions ir nozīmīgs visai Eiropai. Mesāras kungs. Eh, paldies! uh, eh, Misāras kungam un tagad uh, eh, Sogar kungs. Liels paldies eh, priekšsēdētāji Donava uh, no Švarcvaldes stiepjas līdz Melnijai jūrai un uh, tiešām arī cilvēki, kas dzīvo Donavas krastos, vēlas uh, būt daļa eh, no iz, eh, attīstītas Eiropas, tā tiešām attīsta, eh, riet, savieno rietums ar dienvidiem, kas attiecas uz stratēģiju. Tā ir daļa no mūsu kohēzijas politikas. Un tā ir svarīga visām valstīm šajā reģionā. Mums ir vajadzīgi konkrēti projekti, stratēģijas ietveros projekti, kas dot labumu skartajām valstīm, attīstītu centrālo Eiropu Un tādēļ vajadzētu varbūt izdomāt, kuras tad īsti ir mūsu prioritātes. Ir jāpanāk tādi rezultāti, kas uzlabotu dzīves līmeni tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā Eiropas reģionā. Un es vēlos vēlēt visiem atrast kopēju izaugsmas potenciālu šajā reģionā. Paldies! Tagad tikā minūte uz minūti. Lielas paldies! Tad par, par, par rezolūciju no 15. februāra 2011. gada gribu teikt, ka mūsu komisija ir informējusi mūs par periodiskām konsultācijām, lai īstenotu attiecīgo Eiropas Savienības stratēģiju uh, Donavas reģionu. Ir paredzēts informēt arī par finansējumu, kas ir paredzēts šim reģionam. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, mm, kad jūs publicēsiet savu pirmo ziņojumu. Jūs teicāt, ka pagājušajā gadā jūs um, kaut ko publicējāt, un tagad jums ir nākamais mm, publicēšanas gadījums pēc diviem gadiem. Vai te mums nevajadzētu regulāri organizēt sanāksmes par mm, Donavas reģionu stratēģiju, periodiski apspriest šīs lietas, mēs vienmēr runājam par, joprojām runājam par mm, prioritārām rīcībām, bet visas valsts nemaz nav informētas par šīm prioritātēm. Mums ir dažādas attīstības pakāpes un arī da dažādi spēja īstenot šos projektus. Vajadzētu arī iekļaut un informēt par operatīvajām programmām no 2014. līdz 2020. gadam, kas arī ir šīs stratēģijas ietverā. Un nākamajam ietveram mēs gribētu arī zin, iegūt budžeta līniju stratēģijai. Paldies, un tagad Pīperkungs nākamais. Priekšsēdētāji, manuprāt. Priekšsēdētāji, es. Uh Runājot par šo ekonomikas asi, mums uh, ir jāapzinās, ka investīcijas ir ilgspējīgas tikai tad, ja tiek izstrādāts pilnīgs, uh, pilnīga koncepcija, lai tur tiktu iekļaut arī rūpnieciskā politika līdz pat turismam. Mēs varam gūt panākums tikai tad, ja. Uh, šie projekti stratēģijas ietveros tiktu viens ar otru saskaņoti, un tāpēc es ierosinu līdzīgi kā TNT koridoru veidošanā iecelt koordinātoru, un uh, dalību valstīm būtu jāiesniedz uh, grafiki, investīciju plāni, lai varētu rīkoties tikpat mērtiecīgi, kā tas pašlaik notiek ar TNT koridoriem. Šeit es komisāram gribēju jautāt, cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka Donavas eh, koridora, kas ir viens no centrālajiem TNT koridoriem, cik lielā mērā jūs domājat to saistīt ar eh, stratēģiju Donavas reģionam? Paldies, došu vārdu Kortes kungam. Gracias, presidente. <clears throat> Senor. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisāra kungs, es vēlētos vispirms apsveikt attīstības komisiju un komi, Eiropas komisiju par to, ka jūs esat inicijējuši šo stratēģiju Donavas reģionim. Manuprāt, tie jautājumi, kas šeit tik pacelt, ir tiešām prioritāte ne tikai pilsoņiem, kas dzīvo šajā reģionā, bet arī visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un es vēlētos rosināt jūs turpināt šādas iniciatīvas Uh, šādus līdzīgus pasākumus var skart daudz reģionus, piemēram, Kantabrija reģionu, kur es pats dzīvoju. Uh, tas varētu uh, palīdzēt risināt problēmas ar jauniešu nodarbinātību, piemēram. Paldies, Kortes kungs. Un tālāk uz vienu minūti. Lunds kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Stratēģija eh, Donavas reģionam, tai būtu tā, tādai, kas nes labumu šim reģionam kopumā bet ir arī daudz problēmas šajā reģionā. Ir nepieciešams, lai labumu gūst visas valstis, lai būtu sociālā teritoriālā kohēzija, un ir nepieciešams nodrošināt arī būtisku finansējumu, ņemot vērā, ka kopienas resursi ir ierobežoti, un Eiropas finansējuma eh, absorpcijas līmenis ir ļoti zems ļoti svarīgi būtu attiecīgajām valstīm kopā ar Eiropas Savienību veikt pārunas, papildus pārunas par to, kā labāk apgūt Eiropas fondus, eh, lai arī izmantotu ne tikai šos resursus, bet arī privātos resursus ir nepieciešams, lai šis reģions kļūtu par attīstības zinējspēku un arī dotu savus resursus stabilitātes faktoram, kā arī labklājības celšanai Eiropas Savienībā. Tālāk Paškas kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Dānavas reģions piedāvā lieliskas iespējas sadarbībai starp eh, valstīm. Un tas ir viens no svarīgākajiem ūdensceļiem, kas ļauj transportēt eh, eh, gan preces, gan pasažierus no Vācijas uz līdz Melnējai jūrai, un iekšēja ūdenceļa attīstīšana Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs uzlabosim Donavas kuģojumības parametrus. Uh, un veiksim e, dažas tehnoloģiskas izmaiņas, kas ļaus e, lielākiem e, ūdens transporta līdzekļiem kuģot pa Donau, tas būs ļoti pozitīvi. Ieteikums izvērtējums ir svarīgs, tam ir jābūt daļai no jebkuras stratēģijas, jo par vīdi nedrīkst aizmirst attīstot ekonomiku. Paldies! Paškas kungs un tālāk Pārkie kungs. kā Ungārs, es gribētu teikt, ka ir lieliski, ka šis jautājums ir parlamenta darba kārtībā, un iepriekšēji runātāji jau sacīja, jau pauda atbalstu šiem eh, projektam, šai stratēģijai. Protams, ka ir eh, jāpanāk rezultāti, kam būs tālajošas sekas jo tas var pozitīvi ietekmēt gan darbu, vietu, gan darbvietu radīšanu, gan konkurētspējas pieaugumu. Eh, Donava ir dabisks savienojošs ūdens ceļš, un tas var attīstīt visu reģionu kopumā. Bet ir arī ne ES dalībvalstis, kuras arī var iesaistīt šajā sadarbībā, un būtu lieliski, ja mēs visi sadarbotos. Tas būtu ļoti uh, svarīgi nākotnē, attīstot sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm un kaimiņu valstīm, un lepojos par mūsu valdības paveikto šīs programmas atbalstam pirms dažām nedēļām. Uh, dalība valstis saņēma sārakstu eh, ar dažādiem eh, priekšlikumiem par pasākumiem, ko varētu realizēt kopā. Paldies bankie kungam. Kalenbaks kundze nākamā. Paldies priekšsādātāja komisāra. Es domāju, ka šodien mēs eh, zināmā mērā uh, varam pozitīvi raudzīties uz stratēģiju Donavas reģionam. Šajā reģionā, kurā dzīvo 115 miljonu cilvēku, daudz kas uh, jau ir noticis, ir uzsākti uh, vairāk nekā 65 projekti, notiek laba sadarbība sagatavošanās līmenī gan starp dalību valstīm, gan starp attiecīgajām pašvaldībām, bet kur šī stratēģija vēl nav īsti nonākusi? Tā nav īsti nonākusi pie Eiropas pilsoņiem. Vēl pirms dažām dienām kādā universitātē, kas eh, atrodas pie Donavas, mēs runājam par to, ka cilvēks ir jānostāda vidus eh, priekšplānā. Uh, Un uh, strādājot pie Donavas uh, stratēģijas uh, tālākās attīstības, ir jāraugās uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Mūsu atbildība ir šī reģiona kohēzija, turēšanās kopā un jāatceras, ka Donavas uh, Donava tiek izmantota par 10% mm, transporta nozarē, bet jāņem vērā arī vides prasības. Paldies, Kādēnbahas kundze, un tagad došu vārdu Basēsku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Stratēģija Donavas reģionam ir ārkārtīgi svarīgs temats priekš manis. Tad, kad es uh, pieteicos kā kandidāte šim mandātam. Es domāju par šo stratēģiju. Mēs uzskatām, ka ar šo stratēģiju mēs varēsim meklēt un koordinētus risinājumus transportam, videi un citos aspektos. E, šeit runa arī par infrastruktūras attīstību, kas, kas ir ļoti svarīgs. Un šeit ir paredzēts arī izmantot kopienas līdzfinansējumu un projekts, par kuru runāja, tiks pabeigts 13. gadam. Tad ir vēl kāds projekts 2011. gadā, kas tika aizsākts, līdz ar to turismu apjoms ir pieaudzis stratēģija parāda, cik veiksmīgi var sadarboties šajā reģionā. Bet ir arī vājie punkti, tas ir saistīts ar pieejamo finansējumu. Nākotnē Eiropas Savienībai vajadzētu konkrētāk piešķirt stratēģijai un atsevišķiem projektiem finansējumu. Paldies, Bazesko kundze, esam beiguši brīvā mikrofona procedūru. Tātad eh, visi, kas bija sarakstā, kas uzstājās, visi kādreiz ir bijuši Habsburgu, in, eh, tātad, eh, im, mm, Habsburgu dinastijas valdījumā. Nu, lūk, bet tagad to šam do vārdu komisāru kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji atbrīvojos no austiņām, kas man traucīja. Jā, paldies par šīm debatēm. Nu, mēģināšu atbildēt uz četriem galvenajiem jautājumiem, kas tika pacelt - pārvaldība, transports, caurskatāmība, demokrātiskā uzraudzība, jaunieši un e, projektu ieviešanu. Vispirms vēlos pateikties jums par jūsu komentāriem, jo tas ir ļoti reti, kad jūs tik. E, lielu atbalstu mūsu kopīgiem darbam. Visi ir pārliecināti par to, ka Eiropā ir vajadzīga Donavas stratēģija, un Donavas stratēģijai vēl ir daudz neizmantotu potenciālu, tā kā mēs tikai nu pat esam sākuši to eh, realizēt eh, caur šo uh, makro reģionālo pieeju. Jā, un no vienas puses, to, protams, nosaka mūsu kopējā pagātne un vēsture, bet es ceru arī kopējā nākotne. Un es eh, sā, turpināšu atbildēt uz jautājumiem, ko uzdeva Matuls, Tabāģi un mm, Tārerkungs attiecībā uz vīdes jautājumiem. Protams, ļoti svarīgi. Uh, būtu rast labus risinājumus 22. un 23. novembrī par daudzgadu finanšu schēmu. Bet tas būs tikai sākums, jo ja mēs vēlamies šajos eh, pūliņos gūt augļus, eh, ir cieši jāsadarbojas ar reģioniem, ar dalībvalstīm, un mums ir jāstrādā pie plānošanas, pie kopējas plānošanas, lai noteikti, kuri tad būs tie galvenie projekti, mm, kas tiks realizēti Donavas stratēģijas paspārnē. Eh, fondi būtu jāiezīmē tādiem produkt, projektiem jau tagad, lai mēs zinātu, kuri ir prioritārie projekti, kas ir svarīgākie Donavas reģionam. Mums ir jāredz, kurus projektus mēs vēlamies realizēt un finansēt caur uh, kohēzijas un struktūra fondu līdzekļiem nākošajā finansēšanas periodā. Ko mēs komisijā darīsim? Izmantosim faktu, ka jau šodien šī attieksme ir iekļauta regulas projektos par kohēzijas politiku un darīsim to, lai iekļautu arī kopējā stratēģiju ietvarā un operatīvajās programmās. Un gan Mātulas, gan uh, eh, eh, Toerer kungs jautāja, uh, kā tiks plānot šo projektu sagatavošanu. Un uh, to mēs varam darīt jau tagad, uh, noslēdzot uh, partnerattiecību līgumus un kopējos stratēģiskos ietvarus. Vairākās dalība valstīs līdzekļu apgūves kapacitāte nav tā pati labākā, un es domāju, ka mēs varam darīt daudz vairāk, eh, labāk pārvaldot šos fondus, veidojot sinerģijas, piedāvājot papildus tehnisko palīdzību tām dalību valstīm, kurām ir problēmas ar ES eh, struktūra fondu apgūvi. Lūk, tie ir jautājumi, uz kuriem ir jāfokusējas, un arī caur jaunajām finanšu regulām, kas var piedāvāt jaunu veidu, eh, kā varētu vienkāršot šo darbu, kas ļautu panākt labākus rezultātus attiecībā uz vidi un transporta attīstīšanu. Jā, tas vienmēr ir svarīgs jautājums, kā uh, sabalansēt vīdes aspektus ar kuģošanas prasībām, ja mēs runājam par tik svarīgu un sarežģītu ūdens ceļu kā Donavu. Uh, Un tādēļ es piekrītu, ka ir svarīgi izmantot neatkarīgu ekspertu viedokli. Un tieši tā komisija vienmēr arī rīkojas, bet ir jāiesaista arī uh, cilvēki, arī iedzīvotāji, kā viņi redz uh, saskaņošanu starp vīdes aspektiem un ekonomiskām vajadzībām viņu reģionā. Un tieši tādēļ šī demokrātiskā uzraudzība būtu nepieciešama ciešāk iesaistot nacionālos un reģionālos parlamentus, un tas palīdzētu tiešām parādīt, ko Eiropa, eh, un būtu svarīgi skaidrot arī, ko Eiropa iegūs, eh, realizējot veiksmīgu stratēģiju Don Donavas reģionā. Koncentrēšanās uz jaunatni, tas ir ļoti svarīgi. Ja es piekrītu, jauniešiem ir milzīgs bezdarbs Eiropā, un vajadzētu raudzīties, kā jaunieši var gūt labumu no šiem programmām. Un prioritārā joma numur septiņi koncentrēs tieši uz šiem jautājumiem kā mēs varam apvienot eh, universitātes eh, šajā darbā, kā var izveidot kopējas bakalaura un maģistra programmas un kā stimulēt eh, jauniešu mobilitāti, studentu mobilitāti Donavas reģionā, kas ļautu jauniešiem labāk iepazīties un arī rast labākas iespējas gan mācībām, gan vēlāk darbām. Runājot vai atbildot uz jautājumu, kas tika uzdots par Donavas ūdens ceļu un saskaņošanu ar transporta koridoru m, mm, prioritātēm. Jā, Donavas koridors ir iekļauts ten koridoros, tā kā tas ir um, kā prioritārs projekts arī sask saskaņā ar mm, finanšu schēmu. Jautājums, kā mēs informēsim, kā mēs atskaitīsimies jums eh, par to, kas tiek darīts Dono strateģijas ietvaros. Kā es jau sācīju, mēs tagad strādājam pie pirmā gada rezultātu izvērtēšanas raugāmies, kā uh, stratēģija ir tikusi īstenota šajā te periodā, un es varu apkalpot, ka ziņojums uh, tiks sagatavots uh, jau pirms nākamā gada jūnija, un jūs tur varēsiet gūt iespaidu par to, kas tad ir paveikts un uh, ko mums no tā būs mācīties un uh, ko mēs varētu darīt labāk nākotnē. Liels paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies, komisāra kungs. Un tā tad igadējas tagad ziņos par ombu.